labi atpūtušies un uh, esat uh, gatavi intensīvi strādāt rudenī. Mūs gaida ļoti daudz normatīvu darba. Mēs sākam šodien komitejas uh, sēdi, ja nav nekāda iebilža par darba kārtību, tad darba kārtība ir pieņemta. Vēlos jūs informēt par to, ka tulkojums ir pieejams uh, visās valodās, kurā strādā mūsu komiteja. Un vēl informācija, ko vēlos jums sniegt. Bija ļoti nozīmīgs delegācijas brauciens no 14. līdz 17. jūnijam uz ASV šajā delegācijā priekšsēdētājs un arī daudz citi kolēģi no komitejas uh, piedalījās, uh, strādāja četras dienas. Bija notika politiskas sēdes visaugstākajā uh, līmenī. Runājām ar lauksaimniecības uh, ministru, ar Rajanu Karku, ar uh, Agri komitejas uh, priekšsēdētājs senātā Stefanā Kungu. Mēs apmeklējām arī ANO un vice priekšsēdētāju Robertu Halu tikāmies. Tāpat ar a, a, pārtiks drošības organizāciju pasaules pārtiks programmas pārstāvjiem tikāmies un citiem. Amerikāņi pievērš lielu uzmanību mūsu darbam un ir informēti par uh, sagādāmajām KLP reformām, kā arī strādā pie savas lauksaimniecības politikas reformas. Tiek padziļināti tirgus instrumenti, mainītas apdrošināšanas programmas lauksaimnieciskai starpībai un arī jā, jaunas programmas īstenotas, kā arī pārtiks drošības apgāda programmas īstenotas. Nu, ekonomiskais apjoms nav īsti nepielīdzināms mūsu um, Eiropas pārtiks programmai trūkumcietājiem. Bet uh, um, ASV tas ir ļoti tāds uh, liels apjoms. Un šādā veidā tiek uh, sa, ja tā var teikt, samierinātas. Uh, lauksamnieku intereses un arī to cilvēku intereses, kas uh, dzīvo nabadzībā. Mēs runājam par daudziem aspektiem, arī par uh, problēmām. Mē, uh, eh, mēģinājām rast risinājumu, piemēram, ar hormoniem apstrādātām pārtiks produktiem, runājām par gaļas ražošanu. Rons Kerks un Toms Vilsoks sarunās uzsvēra, ka ir nepieciešams trīs risinājums eksportu jautājumā, jautājumā uz uh, gaļas eksportu no Eiropas, jo pat labam uh, šie eksporti ir bloķēti. Un tas ir vēl uh, kopš uh, kopju trakumsargas krīzes. Sarunas turpināsies uh, rudenī. Cerams, ka sasniegsim pozitīvus soļus un ka delegācijas vizīte bija liederīga. Mēs apmeklējām arī Barbas Viņarda vīnu saimniecības uzņēmumu. Bija ļoti interesanti parādzīties, kas tur tiek darīts. Es atvainojos, tas nebija viss uh, vīnkopības uzņēmums, uh, bet gan olu ražošanas uzņēmums. Un šeit uh, arī daudz kas um, tika noskaidrots. Tika runāts arī par attīstības. Uh, tendencēm Eiropā, par nepieciešamību visapkārtāk ar pārtiku. Mēs ielūdzām arī ASV partneris mūs apmeklēt un neizslēdzam to, ka drīz šeit Briselē mēs varēsim sveikt viesus. Tos partnerus, ar kuriem tikāmies Vašingtonā. Tagad mēs varam turpināt darba kārtības izskatīšanu. Punkts numur 3 parlamenta nostāja attiecībā uz padomas grozīto 2012. gada budžeta projektu. Lois Kapelos Santos ir sastādījis atzinumu. Un pirms šo jautājumu izskatīsim vēl viens kāds cits jautājums. Es vēlētos runāt par kādu jautājumu, kas parādījās vasarā. Mm, vasaras periodā mēs sistemātiski dzirdējām visādas informācijas noplūdes, un tie nebija nekad nelaimes gadījumi. Tās bija noplūdes, kas faktiski pavisam ar tādu skaidru nolūku nāca no komisijas. Nezinu, kāpēc viņi to darīja, bet viņi to darīja par likumdošanas tekstiem, kas varbūt oktobrī nāks eh, priekšā. Es gribētu teikt, ka tad, kad kāda informācijas noplūda notiek, Nu, tad varbūt citreiz tas ir viens kaut kāds atsevišķs dokuments, un jūs nekad nesaņemat visu priekšlikumu vai visu dokumentu. Taču šoreiz tas tieši tā notika. Es domāju, ka mums ir jājautā komisija, kādēļ tas tā notiek. Kāpēc viņi apiet šo komiteju katrā lauksaimniecības sadaļā? Un e, Eiropas e, lauksaimniecīski orientētie laikraksti ceļ par to trauksmi. E, Mums tas ir skaidri jānoprasa, kādēļ tas tā ir noticis, jo mums ir milzīga atbildība par šī budžeta pieņemšanu, un tas ir vissvarīgākais jautājums, ko risinās parlaments un šī komiteja šajā pusgadā, jo ir tūkstošiem, tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku, kas sagaida no mums, ka mēs labi padarīsim savu darbu. Un es nedomāju, ka komisārs pašlaik dara labu darbu, jo Man liekas, ka viņi ir uh, stimulējuši šo informācijas noplūdu. Tieši tādēļ mēs varētu aicināt uh, šur komisāru un jautāt, kādēļ jūs Eiropā visiem visko izstāstat, pirms jūs esat konsultējies ar šo komiteju. Es nezinu, kāda ir šī kopējā politiskā nostāja visā. Uh, komisijā vai kāds ģenerāla direktorāts eh, cīnās ar citu ģenerāla direktorātu, vai viņi cenšas izdabāt eh, lauksaimniecības eh, mēdījiem, bet mēs esam parlamenta atbildīgā komiteja. Un tieši tādēļ komisāram vai vismaz kādam no komisijas ir jāpaskaidro, kādēļ tas ir noticis un cik tālu tas attiec uz mani. Es domāju, mums ir skaļi jāprotestē. Grazie, Jim. Credo che siano. Paldies, uh, Jim. Un, uh, protams, uh, piekrītu tavām rūpēm. Arī šī komunikācija starp um, dienestiem ir tāda, ka, nu, var rasties šāda noplūda, bet, uh, ja nav nekādu citu citu deputātu, kas gribētu uzstāties, tad skatīsim trešo darba kārtības punktu. Jo šeit būs arī jābalso. Runa ir par 2012. gada grozīto budžeta projektu. 19. septembrī tiks balsots par ziņojumu kopā, astoņi grozījumi tika iesniegti. Lielākā daļa grozījumu ir e, par padomas grozījumiem un citi par pilotu projektiem. Tiek piedāvāti jauni pilotu projekti. Došu vārdu Olešam Kapalos Santos un pēc tam balsosim. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms vēlētos eh, apsveikt visus ar atgriešanos darbā. Es eh, ceru, ka jūs esat atjaunojuši savus spēkus, kas būs nepieciešami, lai veiktu to darbu, kas stāv mums priekšā. Es pasakos visiem ēna referentiem, visiem kolēģiem, kas iesniedz eh, priekšlikums, kā arī komitejas dienestiem, kas vienmēr bija gatavi gatavi noskaidrot visus neskaidros jautājumus, kas radās procesa laikā. Padoms priekšlikums paredz ievērojamus samazinājumus salīdzinājumā ar sākotnējo komisijas priekšlikumu, un tam ir saistība ar operatīvajiem izdevumiem pārtikas un dārzeņu ražošanas sektoros, un pastāv viedokļa atšķirība arī starp mani kā referentu un padomi, cik tā tas attiecas uz dažādām prognozēm, kas tiek izdarīts. Padomi runā par 446 miljoniem. Es domāju, ka komisijas priekšlikums bija reālāks. Tur bija runa par 69 miljoniem. Man bija iespēja aplūkot grozījumus. Un eh, tas ir vērsts uz to, lai sākotnējos eh, komisijas priekšlikumus izmainītu. Eh, mums bija iespēja iekļaut arī priekšlikumus, kur ir paredzēti lielāki izdevumi, lielāka izdevuma daļa, piemēram, Langena kunga priekšlikums par kompensācijām lauksaimniekiem kurus ir ietekmējuši dažādas klimata nebūšanas Vācijā. Dažas grozījumus es nespēju atbalstīt, un dažas pilotprojektus arī vēlējos norādīt, un tie ir tie, kas ir īpaši saistīti ar jautājumiem, kurus neietekmē reformas īstermiņa aspekti. Pārējiem es varu piekrist, taču es domāju, ka viss noteikti uzlabosies, ja mēs pieņemsim tos grozījumus, kurus es atbalstam. Es domāju, tas ir labs izējas punkts, uh, labs izējas punkts, pie kā varētu sākt strādāt budžeta komiteja. Un es ceru, ka viņi uh, atbalstīs mūsu pienesumu. Paldies, Luiš! Ja neviens nevēlas pašlaik izteikties, es ceru, ka visiem jums jūs balsošanas kartas ir līdzi jo mēs gatavojamies balsot. Vispirms es ieteiktu balsot blokā par visiem tiem grozījumiem, kas atjauno sākamo, sākotnējo komisijas priekšlikumu, tātad budžeta projektu. Pirmies seši grozījumi jūsu uh, sārakstos. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. pieņemts ar ievērojumu vairākumu. Tālāk 5226 grozījums. Sākam balsot par 5226. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5228. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Iespējams. Es atvainojos priekšsēdētājai, man nav līdz balsošanas kārtas. Ja jūs lūdzu varētu manu e, balsi pieskaitīt manuāli. Priekšsēdētājs atbild, ka, protams, ka tas var notikt. Turpinam. Tā tad 5, 2, 2, 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 5, 2, 7, 2. Sākam balsot. 5, 2, 7, 2. Beidzam balsot. Noraidīts. 5265. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5279. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5, 2, 3, uh, 5, 2, 4, 1. 5, 2, 4, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5280 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5273. 5273. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 5268. 5268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5275. Sākam balsot. 5275. Beidzam balsot. Noraidīts. Pieci, divi, četri, pieci. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5269, 5269, sākam balsot. Beidzam un pieņemts. Tālāk. 5281. Sākam balsot. 5281. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci, divi, septiņi, viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5223. Sākam balsot. 5223. Beidzam balsot. Norādīts. 5266. 5266. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5251. Nākošajā lapusē 5251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci, divi, pieci, divi. Sākam balsot, beidzam bal sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. 5267. Sākam balsot. 5267. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, nepieskaitīju divas eh, sociālistu balsts, tās ir pret, tā tad noraidīts tomēr. Tālāk balsojam par 5232. Lūdzu. Šeit tika prasīts balsojums par daļām par 5232. Vispirms par vispārējo piezīmi, par eh, šī pētījuma nozīmību un pēc tam balsojums par aptvērumu paplašināšanu, kas mūsuprāt ir nepareizs signāls, jo pietik jau problēmas ar komisiju, lai to pārliecinātu, ka mums vispār ir vajadzīgs šis pētījums, tad neprasīsim uh, vismaz aptvērumu paplašinājumu. Labi. Atvainojos, Telangens kundze. Tātad 5, 2, 3, 2 par pirmo daļu. Sākam balsot. Šķiet, ka visi ir pār. Beidzam balsot, jā. Un tālāk 5, 2, 3, 2, otrā daļa. Beidzam balsot, noraidīts. Pieci, divi, trīs, četri. Sākam balsot. Sākam balsot 5, 2, 3, 4. Beidzam balsot, norādīts. 5227, sākam balsot, 5227. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5224. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 5274. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 5270. 5270. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 5, 2, 3, 1. Sākam balsot. Noraidīts. Pieci, divi, trīs, nulle. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 5, 2, 2, 5. 5, 2, 5, 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 2, 2, 9. Sākam balsot. 5, 2, 2, 9. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 5, 2, 5, 7. Sākam balsot 5, 2, 5, 7. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 2, 7, 6. Sākam balsot. 5, 2, 7, 6. Pieņemts. Tālāk. 5, 2, 7, 8. Sākam balsot. 5, 2, 7, 8. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Pieci, divi, viens, trīs. 5, 2, 1, 3. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 5, 2, 7, 7. Sākam balsot. Arabēlas kungs vēlas izteikties. Paldies, priekšstādāja kungs, un jūs zinat, ka šajos apstākļos, nu, tas ir tāds izņēmums, un varbūt, ka būtu jāsmaida. Uh, Un jā, jājautā, kādēļ, kādēļ. Es gribētu ar jūsu atļauju uh, uh, balsot par mutisku grozījumu. Nu, tā tad es atsākšos uz 0500806 budžetlīniju, ar kuru tiek radīts solidaritātes uh, tīkls. Uh, tiem uh, lauksaimniekiem, kas strādā ģimenes uzņēmumos Francijā, Vācijā, Bēļģijā tāds strādā, ir tāds mehānisms radīts arī Šveicē, ārpusēs, e un es domāju, piemēram, par Poliju un Portugālu, bet varbūt kā arī paplašināt mm, šo aptvērumu arī nākotnē, jo visur uh, problēma ir viena tā pati, tā ir praktiski visā lauksaimniecības uh, sektorā, es nesaukšu. Uh, skaitļus Bēģija, Francija, Vācija, četri tādi dažādi sektori. Un, ja aptuveni, teiksim, 98 cilvēki strādā lauksaimniecības uzņēmumā, mēs zinām arī, ka lauksaimnieki vidū ir um, daudz problēmu un arī pieauga uh, pašnāvības skaits. Un, uh, arī ierodoties darbā, mēs tikāmies ar daudziem cilvēkiem, uzklausījām daudzus, un arī uh, atvaļinājumu laikā tikāmies ar daudziem um, cilvēkiem, kas runāja par šo pasu. Tātad 348 uh, miljonu eiro vēl 05, 08, 06 līnijā 348. Uh, uh, tūkstošus likt klāt. Un es vērš, vēršos pie visām grupām De Langkunds un uh, Silvestris kungu vēlos uzrunāt. Viņš visdrīzāk, nu, smairīs par mani pieprasījumu. Jā, tas ir jau kādēļ sākumā par to runāju. Nu, liekas, ka tas eh, būtu uh, tā. Uh, saprātīgi, nu, protams, zinu, ka mans priekšlikums neatbilst uh, procedūrai, bet, nu, varbūt, ka varētu to vienalga ievērot. Grazie, onorevole Tarabella. Paldies, Tarabels kungs. Tātad mums ir priekšlikums par uh, mutisku grozījumu. Jūs zinat, kāda ir noteikumi, kolēģi, jūs visi piekrītat. Jā. Dēl Lāngas kundze un Silvestri kungs ir došams vārdu, taču lai varētu pieņemt mutisko grozījumu, visiem ir jābūt vienisprātis, neviens nedrīkst būt pret to, ka mēs par to balsojam, te Langas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu šīs, es labi pazīšu šīs programmas un laikos, kad uh, lauksaimniecība iet cauri tiešām grūtiem laikiem. Darbs, ko paveic šīs or organizācijas, ir ļoti vērtīgs. Mums ir Nīderlandē līdzīga uh, organizācija, kur ir palīdzības telefonlīnija, kur zemnieki var zvanīt, ja viņiem ir problēmas. Un tas tiešām ir uh, aiztaupījis dažu labu pašnāvību cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās. Es Tarabelskungs saprotu, cik svarīgs ir šīs programmas, taču mēs esam Eiropas parlamenta locekļi. Un es eh, negribētu balsot par kaut ko, kur ir minēts tikai 5 valstis no 27. Mēs esam komiteja, eh, vis, kurā katram no mums ir sakari ar lauksaimniecību. Daudz no mums ir mm, strādājušajos jautājumos un esam cenšies eh, atrast kompromisu. Es atbalstu jūsu ideju, taču būsim eiropeiski un formulēsim to tā, lai tas varētu tikt attiecināts uz 27 valstīm, nevis tikai uz 5. Paldies, Telāngas kundze. Silvestri kungs, jūs gribat izteikties? Nē, nevēlties. Labi, tad došu vārdu Tarabels kungam atbildēji. Jā, uh, paldies uh, Dilanga kundzei. Es zinu, ka Nīderlandē uh, ir arī šāds tīkls un ir tāda pakalpojums sniedzīt dažādās valstīs. Uh, Bet tā kā mēs zinām, ka šādas problēmas ir, um, nu, teiksim, visās ES valstīs un visām tām mm, personām, kas ir uh, aktīvas lauksaimniecības jomā, mums jārada šādi jā, tīkli un uh, pamatojums. Uh, ir tāds, ka nu, mēs varētu atvērt šo tekstu citām valstīm, kur šādi dienesti vai jau uh, eksistē, lai tie varētu iesaistīties uh, Eiropas tādā vienotā tīklā, vai valstīm, kur tādi neeksistē, varētu rosināt tā, šādu dienestu uh, izveidi. Un uh, tāds uzklausīšanas un palīdzības uh, dienests lauksaimniekiem, kas atrodas sarežģītā situācijā, ir patiesi liederīgs. Norevole Delange. Paldies, Delankas kundze! Cik vienmēr ir jauki, kad vīrietis runā franciski, bet tas parasti ir diezgan neskaidri. Ja jūs izņemat vārdus Francija, Beļģija, Portugāla, Nīderlanda, es esmu ar mieru atbalstīt jūsu ideju, jo es esmu eiropeiski noskaņot, ja šīs valsts šo valstu skaitījums paliek. Uh, Neatkarīgi no jūsu skaistā franču ievada, es tomēr būšu pret. Tātad, ja jūs svītrojat šo, šīs konkrētās valstis, tad mēs šo ideju varam piemērot uh, un attiecināt uz visām 27 valstīm, un tad es uh, jūs atbalstīšu. Jā, nu paldies, kolēģi! jūs varat piekrist eh, Lāngas kundas priekšlikumam, eh, kur mēs izslēdzam šo sārakstu ar valstīm, kurā šāda sistēma jau pastāv, un mēs varētu pieņemt, ka nākotnē to varētu attiecināt uz visām 27 dalībvalstīm. Ja jūs piekrītat šādai izmaiņai, tad es ceru, ka mēs visi būsim par un atbalstīsim Nu, jā. jā, tas būs pirmais solis. Nu, neviens jau nav pret šo principu. Domājam, ka tas var palīdzēt. Nu, ir vienkārši pieredze, kas jau eksistē. Un uh, dažās valstīs ir tikai pāris uh, uh kontakti. Nu, jā, teikšu, jā, nu, franču šarms pakļaujas, protams, Nīderlandes tādam konstruktīvistam. Es varu arī uh, flāmvalodā runāt, nu tas gan tā gan nav man dzimtā valoda, Un es gribētu uh, būt ļoti precīzi, tādēļ turpināšu francisku stāties. Un, nu, zinot, ka ir šāds um, projekts un visi tie, kas uh, vēlas iesaistīties šādos projektos, protams, ir laipni aicināti piedalīties. Um, uh, un, protams, jāievēro ir Šveices pieredze, tā ir um, mūsu robežvalsts, un viņiem ir ļoti interesanta pieredze. Nu, jā. Nu, es domāju, ka šī ideja ir tāda ļoti daudz sološa. Tātad Delanges kundze ir piedāvājusi svītrot šo valstu sarakstu. Ja neviens neiebilst, tad mēs balsojam par Tarabēlas mutisko grozījumu. Sākam balsot un beidzam balsot un pieņemts ar grozījumu. Tā tad mēs varam virzīties tālāk. 5277. Sākam balsot par 5277. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci, divi, divi, divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Pieci, divi, divi. 1, 2. 5, 2, 1, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts. Un visbeidzot 5, 2, 0, 0. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts. Un mums pat nav noslēguma balsojumu, jo Šī ir tikai daļiņa no mozaīkas, līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu. Un kas attiec uz grozījumiem pašā tekstā, kā es jau teicu iepriekš, tad 5. septembrī pusdienlaikā ir termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Uh, Bet mēs varam pāriet pie darbkārtības 4. punkta priekšlikums Eiropas parlamentu un padomas regulēji, ar ko groza padomas regulu EK numur 1698205 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kas skar finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas saistīts ar finansiālo stabilitāti. Arī eh, kolēģi. Dārgie kolēģi. ņemot vērā dažu dalībvalstu saržīto finansiālo situāciju, komisija ir eh, sagatavojusi priekšlikumu, kas ir vērsts uz to, lai Eiropas fondu iemaksas paaugstināts uh, uz uh, par 85, respektīvi 55 procentiem. Tas neietekmēs uh, pilnvarojumu maksimālās eh, summas laika periodam no 2007 līdz 2013 netiek grozītas pēc eh, komitejas sēdes. Eh, mēs sadarbībā ar, ar um, koordinatoriem nozīmēsim atbildīgo Komisijas pārstāvis neredz, eh, eh, Aldo Longo gan ir ieradies, varbūt viņš var komentēt. Paldies priekšsēdi. Man šķiet, ka manā eh, kolēģi ieradīsies ar nokavēšanos, bet, nu, centīsimies jums visu vajadzīgo informāciju sniegt, laikam kolēģi drīz ieradīsies. Manuprāt, mūsu priešlikums ir diezgan skaidrs. Eh, diez vai šeit ir plaša prezentācija nepieciešama. Paziņojuma eh, būtība ir diezgan skaidra. Es nezinu, vai mums te kas īpaši vispār būtu skaidrums. Paldies! Direktora kungs saka priekšsēdus. Nu jā, eh, tātad jūs galveno skaidri pateicāt, ir runa par eh, lauka attīstības programmu, kur uh, ir eh, pa grozījumiem šajā programmā, kas ļaus valstīm, kuras ir grūtā finansiālā stāvoklī, saņemt lielāku ēst līdzfinansējumu. Tas attiec uz tādām valstīm kā Grieķija, Portugāla un citām, kas nonākuši finanšu problēmām. Paldies. Priekšēd, vai komisija mums varētu dažas praktiskas piemērs sniegt, līdzīgi kā Nikolson kungs uh, jautāja par citu dokumentu, kas um, ir zināms saikumu radījis. Šis dokuments uh, radīja lielas cerības, uh, jo cilvēki uztvēr to tā, ka tiks sniegts papildus finansējums, bet es tagad saprotu tā, ka nav papildus finansējuma. Varbūt tikai varbūt runa par iepriekšēju finansējumu, varbūt komisija varētu mums precizēt, kādu pozitīvu iegūm tās, šī iegrozījuma varētu dot dalībvalstīm, kuras ir nonākušas finanšu grūtībās. Manuprāt, šeit tikai tiks, eh, notiks nevienlīdzīga attieksme pret valst, eh, daža, dalībvalstīm, un tomēr es vēlētos no komisijas sadzirdēt tādu skaidrāku um, eh, precizējumu par šī priešlikuma praktiskajām sekām. Direktors Delongo kungs droši vien mums par to arī atbildēt, bet tagad papas Tomkos kungam dod ja, vārdu. Viņam papildi jautājums. Priekšsēd, es piekrītu Meginis kundzei, mums ir nepieciešams uh, eh, rakstveida precizējums par valstīm, kuras varētu eh, krīzes rezultātā tātad saņemt eh, papildus eh, lielāku ES finansējumu daļu. Vai komisija mums varētu tātad precizēt šo priekšlikumu? Paldies! Paldies! Arī Spilas Danelis ir lūdzu vārdu. Lūdzu, Spiros! Paldies priekšsēdētājiem! Mm, es apsveicu komisijas priekšlikumu tā ir pārdomāta reakcija eh, šajā sarežģītajā situācijā, kurā ir nonākušas dažas valstis un īpaši jau šo valstu lauksaimnieki. Bet es vēlos eh, jautāt komisijai, vai viņi piekrīt, ka ņemot vērā kopīgā finansējuma samazinājumu, komisija piekrīstu, ka ir svarīgi, lai notikt kāds atvieglojums. Un tad e, šī grozījuma attiecībā uz laika grafikiem un procedūrām tik, varētu tikt pieņemta. Paldies, Spiros Vārts Jārkungam. Paldies, priekšsēd. Eh, es domāju, ka principā komisijas priešlikums šķiet loģisks un pārliecinošs, bet man ir vēl daži jautājumi. Attiecīgais dokuments man nav tagad uz galda, bet trīs jautājumi. Pirmkārt, kurš definēs valstis, kas ir nonākušas sarežģītā stāvoklī? Kā tās tiks definētas? Vai e, to var aprēķināt objektīvi, jeb tas būs politisks lēmums? Tātad, uz ko tiks attiecināts šī sarežģītais stāvoklis, uz kurām valstīm? Otrakārt, vai tas tiks attiecināts šis grozījums uz visām programmām vai tikai uz dažām? Treškārt, vai gadījumā, ja Eiropas daļa finansējumā tiks paaugstināta, arī tiks vairāk kontrolēts, kā šie līdzekļi tiek tērēti, un arī e, tuvu izpildes laikam. Paldies, Jāra kungs. Raimērsis kundz, lūdzu. Es labprāt pie balsošu Jāra kungu jautājumiem, bet man ir tāds vēl loģisks jautājums. Ja obligātās iemaksas maksājuma apropriācijas atvainojas netikas paaugstināts, tad es kaut kā īsti matemātiski loģiski nesaprotu, no kurienes šie līdzekļi tiks ņemti, vai tie tiks kaut kur citur ietaupīt, kur mēs redzam ietaupījumu potenciālu. Vai mums ir līdz šim neizmantot uh, finansējums? Es to īsti nesaprotu. Es kā uh, ekonomiste eh, to nespēju izskaidrot, no kurien šie līdzekļi uh, tiks rasti. Jā, tieši to arī Aldo Longo tūlīt mums paskaidros un dod viņam vārdu. Paldies priekšsēdētājiem! Es centīšos, cik nu iespējams izskanējušos jautājumus atbildēt un ceru, ka arī kolēģi drīz ieradīsies. Priekšlikums paredz galvenokārt iespēju dažām dalību valstīm, īpaši e, viņu skaitā piecām, līdz finansējuma daļu paaugstināt lauku reģionu attīstības programmā, kuras finansē Ela. Un tātad paaugstināts varētu tikt šis finansējums uz 95% konverģences reģionos, Egeja reģionu, Egeja jūras salās un līdz 85% citos reģionos. Ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē, ka e, kopienas finansējumu kopīgais apjoms paliks tāds, kāds tas ir, resursi uh, E, tiks izmantoti esošie, kas šai programmai tika piešķirti jau no sākuma, bet nacionālais līdzfinansējums var būt savādāks, tas var būt mazāks. Līdz ar to šīm dalībvalstīm reģioniem e, tiek dota iespēja e, um, gūt, tā sakot, budžetā atvieglojums. Līdzfinansējums tiek atvieglots nepieciešamais eh, pašu finansējums būs mazāks. Jūsu interpretācija eh, ir pareiza. Kopējais finansējums no ES puses kā arī no valstu puses, eh, saskaitot kopā būs mazāks, jo valstu finansējums, līdzfinansējums būs mazāks. Tas ir viens no izšķirošiem šī priešlikuma punktiem. Un tad es gribētu vēl dažus cištus punktus precizēt, kas izskanēja. Es domāju, ka precīzākas atbildes varētu sniegt arī Marino kundze drīzumā, laikam viņa tepat jau pie durvīm kaut kur ir. Es ceru, ka viņa tūlīt ienāks zālē. Vienā punktā mēs vēlreiz redzam eh, šo pasākumu ekonomisko ietekmi, kāda tā ir paredzēma. Pat labāk mēs to vēl ar skaitļos nevaram nosaukt, bet es domāju, ka mēs vismaz varam izteikt aplēses. Jā, un tagad man šķiet, ka man derētu vārdu dot savai kolēģei, kura varbūt mums paskaidros šo priekšlikumu detalizētāk. Paldies, uh, Logo kungs, un tagad sveicam Marīno kundze, bet vispirms vēlreiz došu vārdu Megines kundzei un Raimēsas kundzei. Uh, Paldies, ja pēc vasaras atvaļinājuma vēl mazliet esmu tāda gausa. Bet es domāju, mums jābūt skaidrība. Vai ir tā, ka dalībvalsts prioritizē zināms projekts un tad e, līdzfinansējums saņem mazāks projektu skaits? Jo, ja finansējums paliek tāds pats, ES līdzfinansējums. E, pieaug, tad es nesaprotu, kā tas funkcionē. Variet saukt man par muļķi, bet es to nesaprotu. Varbūt ir kāds vienkāršs eh, paskaidrojums, ko es nesaprotu. Tā es vienkārši gribu praktiski to saprast. Jo dalībvalstis, kuras skār šis grozījums, viņas interesējās par to, vai šeit ir runa par projektu eh, prioritizēšanu, jeb šu ir kāds iemesls, kādēļ dažās valstīs tieši šī grozījuma tiek e, ieviesti. Es domāju, e, atbild mums palīdzētu Rāmers kundze, tad runas. Jā, nu e, šādā pašā um, garā uzdošu jautājumu. Naudas masa ir vienāda un valsts līdzfinansējums samazinās, nu līdz ar to mazāk projekts veicinās. Uh, un uh, jautājums vispārējais, vai mēs vispār tad palīdzam, un otrs jautājums, vai nebūtu saprātīgāk mazāk produkt, uh, projekts veicināt nekā, nu, galīgi nemaz projekts neveicināt. Tādēļ būtu labi, ja komisija tā apjomīgāk skaidrot un kā, uh, raksturot, kādas ir uh, viņu, kāda ir viņu plāni. Luis, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Esmu ļoti pārsteigts. Un par to, ka Eiropas solidaritāte ir tik grūti izprotama dažiem um, kolēģiem, ka viņiem ir tik grūti to saprast. Un ir nepieciešams finansējums izglītībā, veselības aizsardzībā, sociālā uh, Uh, jomā un uh, dažās valstīs uh, šie izdevumi tik ļoti saīsināti, un ja tie saīsinājumi ir tik ļoti lieli dažās valstos, tad ir tādi pamatpasākumi, tad jāsaka ir pasākumi un jomas, kuras tālāk jāfinansē, un lauksaimniecība ir viena no šīm jomām. Ja līdzekļi nav, tad dažas attīstības programmas nevar turpināt darboties, un šeit runa iet par to, ka kopienas uh, līdzfinansējums tiek nedaudz paaugstināts, lai nacionālā iesaisti ir nedaudz mazāk un šie pasākumi vispār var tikt īstenoti. Tas absolūti nenozīmēs to, ka kopienas budžets uh, izdos kaut centu vairāk. Lauka attīstības programmas vienkārši tiks turpinātas. Tas ir vienkārši uh, eh, skaidrojums. Un es ceru, ka citas dalība valstis uh, nenonāks tādās situācijās, kad viņām ir nepieciešama šāda solidaritāte. Tas tiešām būtu slikti Eiropā, ja mēs nevaram būt solidāri, jo praktiski runiet par to, ka tie līdzekļi, kuras noteikti dalība valsts saņem, tiek izmantoti tālāk. Un nacionālais līdzfinansējums ir mazāks. Paldies! Tad uh, tagad Marīno kundze. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdi, un lūdzu atvainojiet man nokavēšanos. Mēs bijām paredzējuši, ka iepriekšējais darbkārtības punkts paņems ilgāk laiku. Tātad centīšos uzreiz atbildēt trīs jautājumus, kurus uzdeva Magines skundze, Raimers skundze un Kapal Santus. Tiešām budžets netiks, budžeta līdzekļi netiks paaugstināti. Bet nacionālais līdzfinansējums tiks samazināts. Tas neapšaubām nozīmē, ka būs mazāks projektu kopskaits, jā, bet tajā pat laikā tām dalībvalstīm, kuras pat labāk vienkārši nespēja līdzfinansēt projekts, tas nozīmē, ka viņas varēs īstenot lauka attīstības programmu, nezaudēt līdzekļus N plus 2 periodu e, beigās attiecībā uz asignējumiem, un tas palīdzēs e, veicināt šo valstu izaugsmu. Un piebildīšu vēl divas lietas par šo jautājumu. Pirmkārt, dalību valstīm tiek dota iespēja samazināt eh, nacionālo līdzfinansējumu, tas nav pienākums. Tā ir tikai iespēja. Dalībvalstis pašas izlems, vai tās vēlas izmantot šo iespēju. Tas tātad pirmkārt. Otrakārt, mēs pieņemam, ka projekti kas tiks skarti, visdrīzāk e, būtu tikuši finansēti periodā no 2013. līdz 2015. gadam, tajā laika periodā cerams jaunās attīstības e, programmas darbosies. Tātad zaudētie projekti, tā sakot, tad e, varētu tikt atgūti jaunā lauka attīstības programmā. Bet atkal teikšu, ka tā ir tikai iespēja, kas tiek piedāvāt Grieķijai, Portugālei, Īrijai, Latvijai un Rumānijai. Tas nav pienākums. Vācijai jūs vēlties, ka es turpinu ar plašāku prezentāciju, es turpināšu. Priekšsēdus. Jā, es domāju, ka tagad visi saprata, runa nav par budžeta līdzekļu palielināšanu, bet par projektu kopskaita samazinājumu. Tātad valsts, kas ir nonākuši finanšu grūtībās, var savus pieejamos resursus koncentrēt uz zinām projektu skaitu. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka līdzfinansējums Eh, nevar tikt sniegts. Jārkungam vārds. Bet mans jautājums uz to neatbildēja. Kurš definēs, eh, eh, ka situācija ir tāda, ka valsts ir sarķītā situācijā vai valsts var izstāties no šāda saraksta vai pievienoties, kas definē, kurā brīdī valsts var izmantot šādu risinājumu? Marino, Jā, Marina Kondze, tas ir uh, eh, Jārkonga eh, jautājums. Šis jautājums jau tika uzdots, jūs vēl nebijāt zālē. Un jautājums ir par to, kas uz sarakstu un ar kādiem uh, kritērijiem tiek operēts. Varbūt, ka ir iespējams šīs sarakstu paplašinājums vai samazinājums. Lūdzu, sniedziet informāciju. Sarakstu nevar paplašināt. Tas nozīmē, ka šī norma ir paredzēta, šī iespēja ir paredzēta tikai tām dalību valstīm, kuras pat laban saņem ES atbalsta mehānismu atbalstu. Šajā mehānismā ir dažādi atbalsta veidi, vidstermiņu finanšu atbalstu dalību valstu, uh, budžetam iepriekš bija arī ES uh, finanšu stabilizācijas mehānisms, tātad tikai tās dalībvalstis, kas uh, gūs labumu no šī mehānisma, varēs arī gūt labumu no uh, lielāka līdzfinansējuma. Piebildīšu arī, ka dalībvalsts pašas izlems, vai tās vēl šo mehānismu izmantot, vai nē. Ja viņas vēlēsies, tad mums būs lauka attīstības programmas noteikumi jāgroza, un tad, protams, jānodrošina arī to, ka šīs grozījums neapdraud stratēģiju kopumā un tās mēķu sasniegšanu. Ar citiem vārdiem sakot, ka panāktais līdzsvars ar esošo lauka attīstības programmu netikt izjaukts. Un, protams, mēs ļoti nepacietīgi esam sākt sarunas ar dalību valstīm pēc iespējas ātrāk, tik līdz tās būs gatavas. Paldies, Marino kundze. Vēl viens deputāts ir pieteicies Ashworth kungs. Priekšsēd ir divi piebildes vai jautājumi no mans puses par programmu pārvaldību. Vai komisija var? Vār komentēt. E, kā, kas tiks ņemts vērā e, attiecībā uz ietekmes izvērtējumu vai vispār ietekmes izvērtējums tiek gatavots? Un otrkārt, e, es nespēju nepamanīt, ka vairākas no minētajām valstīm ir tās, kuras, uz kurām attiecībā ir izskatnējuši visvairākie revizijas palādes iebildes attiecībā uz lauksaimniecības finansējumu izmantojumu. Eh, kā tiks nodrošināts, ka eh, šis finansējums tiks izmantots tiešām liederīgi no šo valstu puses. Nodosim jautājumu tūlīt pat Marino kundzei. Padziļināt uh, ietekmes izvērtējumu vēl nav bijis, bet, kā jūs ziniet, Eiropa doma apsveic šos priekšlikumus, Barozu kungs prezidents viņus atbalstīja, un uh, tie tiek uzskatīti par steidzamiem, jo šīs dalībvalstis pat laban pārcieš īpaši grūtu grūtas uh, situācija attiecībā uz valsts uh, budžetu. Attiecībā uz uh, projektu pārvaldību mēs to nekādīgi nevēlamies padarīt uh, tādu nenopietnāku. Tas, ka es finansējumu apjoms tiek paaugstināts, ne, nekādīgi nenozīmē, ka attiecībā uz kontroli uh, Eh, nebūtu spēkā esošie noteikumi taisni otrādi. Mēs ļoti rūpīgi kontrolēsim finansējumu izlietojumu. Priekšsēdus. Jā, līdz ar to mm, visi jautājumi laikam būs atbildēti. Ja papildu jautājumu nav, tad mēs varam pievērsties nākamam darba kārtības punktam. Nākamā sanāksim 19. septembris mēs Eh, tātad koordinatori tiksimies pēc 10 minūšu sanāksmes, eh, koordinatori sanāksmes pēc 10 minūtēm. Pārietiekamies nākamreiz.